Eh, tika izgāsts. Esmu lepna, ka visi galvenie jautājumi, kas ir svarīgi manai politiskai grupai, ir arī tagad šajā komisijas darba grupā. Es un D grupa neesam bijuši kautrīgi par mūsu prasībām, esam sasnieguši ievērojams rezultātus. Ārlietās vēlos izcelt, ka es e uzticamība kā globālam spēlētājam ir mūsu milzīga priekšrocība, lai tiešām politika būtu iedarbīga. Taču galvenokārt mums arī pašiem jāsakārto lietas savās mājās un to sakārtot sagaidām no, to no komisijas, lai arī būtu spēcīgi nostāja tiesiskuma aizsardzībā gan šeit, gan ārvalstīs. Un tas nozīmē ļoti spēcīgu uzstāšanos pret Putina, Trumpa, Erdogana un arī Orbāna centieniem šai pasaulē. Grupa aicina komisiju darīt visu, kas ir tās varā, lai nākamo gadu laikā arī zaļā gaisma tiktu piešķirt arī iestāšanās sarunu uzsākšanai ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Un tiešām ir ļoti svarīgi sākt tagad mm, nozīmīgu darbu, lai varētu risināt klimata krīzi, nodrošināt taisnīgu pāreju, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgās attīstības mērķus, nodrošināt labāku aizsardzību strādājošiem, un lai mēs būtu tāda lieta politika, kas balstās uz vērtībām. Esmu pārliecināta, ka ar pirmā vicepriekšsēdētāja vadība Timermaņa kunga ar spēcīgu sociālu demokrātu komisāru komandu šī komisija būs tuva pilsoņiem, gatava uzklausīt uzklausīt, būs gatava arī risināt pilsoņu cerības un satraukumus. Paldies, Intervēlts kundz, lūdzu, uz vienu minūti. Jā, liels paldies, priekšsēdētājs kundze, gudētā priekšsēdētāji. Es esmu šeit, pavisam vidū. Jums ir mana balss, bet eh, mana balss ir pragmatismu balss un nevis vēl uh, aizrautīgā balss. Ir uh, lielisks, pat izcils person, personības jūs kolēģijā, pat priek, sievietes daudz, sieviete priekšsēdētāja, zaļais kurs, jūs politikas prioritātes ir lieliski, bet man ir arī šaubas, godīgi sakot. Jūs um, uzstājat uz to, ka. Um, negribējāt atsaukt arī pretrunīgās imigrācijas uh, komisāra nosaukumu, tātad jau mēs redzam, ka mm, nu, ir šīs pretrunas arī starp pašā Budapestu un uh, šīs pārmaiņas nav mani pārliecinājušas. Jūs pārsvarā esat bijusi Nacionālo valdību kandidāte, un pēc nu, miljoniem eiropiešu, kas balsoja, mājā nebalsoja par veco starp valdību. Um, pārvaldību. Jums ir jāparāda, vai jūs piederēsiet vecai Eiropai vai jaunai Eiropai. Es jūs atbalstīšu, bet tagad jums ir jānopelna arī mans entuziasms, lai jums veicas. Un tagad lūdzu Urtasona kungs uz minūti. Godētāja priekšsēdētāja Fanera Lējens kundze, jums ir lieliski. Pārstāv, protams, bet mēs neatbalstīsim jūs, kolēģi, jo ir ļoti daudz trūkumi. Redzamākais ir uh, tas, kā Viktora Orbāna rokās ir kaimiņa attiecība politika. Mūs satrauc arī demogrāfijas un Eiropas dzīves stila portfeļi, kas norāda šo portfeļu virzību. Tas mūs arī satrauc, esam feministiski un cilvēktiesība aizsargātāji, tāpēc tas mūs satrauc, jā. Un uh, sekosim ļoti cieši katrā šīs. Uh, nozars attīstībai. Mēs neesam novērotāji. Um, mēs esam šeit, lai mainītu lietas, lai mēs uh, ar, radītu jaunu impulsu Eiropas Savienībai, ir jārunā ārējās politikas feminizācijā, lai mēs arī apkartu klimata izmaiņas, atbildētu uz sociālajiem jautājumiem, kas aktuāli pilsoņiem. Tad, ja jūs to gribat darīt, tad mēs būsim jūs sabiedrotie, bet uh, ir jāizveido sociālajā, vīdes, feministiskajā jomā absolūts vairākums, lai mēs iet uz priekšu. Tas mums ir nepieciešams, un tagad lūdzu Vilimskī kungs minūte. Sirsnīgs paldies par doto vārdu, dāmas un kunga. Daudz no jums uh, sveic un apsvērš šo jauno komisiju. Atļaušos paust pretēju viedokli. No man viedokļa raugoties, tas ir galīgi neveiksmīgs starts. Kādēļ? Pirmā lieta. Lisabonas līkumā 26 komisāri, vismaz vienam trešdaļam ir, ir jāsamazina saskaņā ar līkumu. Vairāk efektivitāte, efektīvāks veids, lai visu varētu padarīt. Jā, un tas netika ņemts vērā. Šis lielais komisāru skaits ietver pats sevī problēmu. Tiek izgudroti kaut kādi jauni regulējumi. Daudz cilvēki šeit ir ieteikti, kas eh, savā dzimtenē nemaz nav zināmi. Un tas viss kaut kā mākslīgi jāpamato. Otrakārt, nav nekāda atsauce uz to, ka šeit Eiropā ir aiza starp tiem, kas ir nomenklatūrā, kas vēlas centralizēt, un tiem, kas vēlas visu brīvāk, kas vairāk eh, valstīm lielāku nacionālo suverenitāti, un atbildes to nav sniegta. To varētu izdarīt, ja beidzot atteiktos no šo regulējošo likumu plūdiem un koncentrētos uz to, kas Eiropai patiešām vajadzīgs - lielāka drošība pie robežām, lielāka labklājība, ko vajadzētu radīt, un nevis pārpludināt kontinentu ar arvien vairāk regulējumu. Paldies tagad, Terčakungs. Jā, paldies. Es pirms gribēju arī pieminēja 13 franču kārējus, kur ir gājuši bojā eh, cīņā pret islamismu terorismu Malī. Un tad, uh, eh, Vanderlajens kundze, mēs uh, balsosim pret, pret jūsu komisiju, jo uzskatām, ka esat uzsākuši ideoloģisku cīņu, un tas nepārstāv Eiropas, Eiropiešu un dažādu Eiropas nāciju intereses. Arī nozarēs, kas ir ļoti sabijušās, jo jūs, kā es teicu, uzsākāt tādu procesu, kas uh, visus satrauc. Šis zaļais kurs, Green Deal, tā ir fantāzija, kas balstās uz, uz pokiem, uz uh, dažādiem zinātniskām nostājām, kas nav pamatotas, tikko to redzējām, un te jūs prasāt ne tikai milzīgu naudas apjomu, um, lai varētu vairāk kontrolēt nācijas, lai varētu vairāk kontrolēt privātpersonas, uzņēmumus. Uh, pretrunā ar brīvību. Jūs prasīsiet milzīgus upurus dažādām nācijām un uh, nozerēm, kuras nevarēs saņemt pilnīgi nekādu kompensāciju. Paldies! Papadāks kungs minūti. Ine... Jā, šeit uh, parādās, kas uh, ir pret uh, to politiku vēlas cilvēki. Tiek eh, sagrauta sociālā drošība, tiek sagrauta sarotbiedrības, ir korupcija, tiek atlaista cilvēka no darba. Situācija ir tāda, ka mēs šeit esam jaunas krīzes priekšā un Runa ir arī par zaļojiem jautājumiem, par digitāliem jautājumiem, par uzņēmumiem, kas eh, iegūst pēļņu tādā veidā. Un tā situācija ir tāda, ka parādās vēl jaunas problēmas. Attiecības ar ASV, Ķīna, Brexits. Situācija ir tāda, kā komisijas priekšsēdētāja. Viņa bija agrāk Vācijas aizsardzības ministre. Jūs sākāt un beidzāt savu runu, ka jūs izteicāties pret komunismu. Tas ir jūsu ienaidnieks. Un tas parāda, ka jums ir arī vājās puses, bet eh, cilv cilvēka tautas ir cīnījušās par eh, tām vajadzībām, kas viņiem pašiem ir vajadzīgs. Pusotra minūte, tā jānekungs. Vanderlajens kundze, mēs uh, atbalstīsim jūsu komisiju, jo mēs piekrītam arī jūsu um, apņēmību strādāt pie cilvēkā, mūsu politikas centru par iekšējo. Uh, tirgu, par migrāciju, par cīņu pret uh, vēzi un tam līdzīgi un tam līdzīgi, bet raudzīsim, lai tiešām solījumi kļūtu par konkrētopiem pasākumiem arī nākamajā ES budžetā. Protams, mēs esam visi cīņā pret klimata izmaiņām, bet uzmanīgi nesodīsim tādēļ industriju, nesodīsim mūsu lauksaimniecību industriju. Fundamentāli svarīgi uzņēmēji svarīgi, lai radītu jaunas darba, jaunas darba vietas. Tāpēc ir jābūt konkurences politikai, lai uzņēmumi būtu konkurētspējīgi ne tikai nacionāli, bet arī globāli. Ir uh, arī jācīnās pret negodīgu konkurenci, būsim uzmanīgi arī pret uh, jauno zīda ceļu un Ķīnas hēmegoniju, tur būs vidas dempings, sociālais dempings, ne tikai tirzniecības dempings, tas apdraud mūsu ražošanas sistēmu kopumā. Lūdzu, piesardzīgi arī būsim tātad pret lauksaimniecību jāaizsargā tā, nevaram mazināt KLP budžetu, lauksaimniecība fundamentāls instruments, lai varētu regl regulēt vīdi, lai palielinātu nodarbinātību Eiropas Savienībā. Uh, Tātad par imigrāciju tālāk arī uzmanība Āfrikai jāinvestē vairāk. Uzskatu, ka ir nepieciešams liels maršāla plāns, lai kontinents varētu augt, samazināt tos imigrācijas plūsmas Eiropu un pēdējais pār e, tiesiskumu. Neaizmirsīsim Dāfnas Garvinas Kalīcijas slēpkavību, jāturpina par to runāt, kamēr atklāsim, kur ir galvenie slēpkavības pasūtītāji un par laimi tuvojamies jau patiesībai. Tagad pusotra minūte Friconas kundze. Priekšsēdus kundze, šodiena ir svarīga diena šeit parlamentā. Mēs apstiprināsim komisiju, kas strādās piecus gadus. Un tas ir cieņams mērķis, ko jūs esat izvirzījusi tiekties uz uh, ogl, uh, um, oglekļa neutralitāti. Zaļais kurs ir ļoti vajadzīgs. Mums ir jāstrādā pie ilgspējības, lai nodot šo pasauli uh, mūsu bērniem, mazbērniem dzīvotspējīgu. Tautsēmniecībai ir jāpāriet uz ekoloģiskāku uh, veidu un ir jānodrošina arī darba vietas, kvalitatīvas darba vietas. Mūsu jaunieši, e, trešā daļa, mūsu jaunieši ir bezdarbnieku, e, ir e, jāstiprina sociālais pīlārs, Eiropas sociālais pīlārs, un visām dalībvalstīm ir jāstrādā pie tā. Tāpat laikā mums ir nepieciešama migrācijas politika, kas parāda solidaritāti un atbildīgumu. Mums jāstrādā kopā pie tā. Es priecājos, ka mums ir Ilva Johansone, sieviete, kas to spēs paveikt. Un es priecājos par komisijas iniciatīvu e, šīs ekoloģijas virzienā, kas tiešām ir nepieciešama. Mums ir vajadzīga komisija, kas iestāsies par mūsu demokrātiskajām pamatiesībām, uh, pie cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanas un reāliem rezultātiem. Paldies, Valtmanas kundze, viena minūte. Godājumā komisijas prezidents kundze. Es balsošu par jūsu komisiju ar pārliecību. Mums nekad vēl nav bijusi komisija ar tik ambicioziem klimatmērķiem, ar tik ambicioziem mērķiem sieviešu līdztiesības jomā, ko vada sieviete, kas arī politiskā patvēruma aizsardzības jomā ir izlēmīga, kas ir par e, ekonomikas modernizāciju, digitalizāciju. Borela kungs e, iestāsies par Eiropas pozīciju pasaulē, un es ceru, ka konference Eiropas nākotnē kļūs par konferenci bez robežām, e, kas tiešām izvirzīs labus mērķus Eiropas nākotnē. Fonderlēns kundze. Uh, Jūs esat devusi mūsu pilsoņiem labu signālu par šo konferenci, kas e, atbildēs uz jautājumiem par Eiropas nākotnu. Un diez vai jūs tas pārsteigs, Fonda Lains kundze, ka es jūsos saskatu arī e, sievieti, kas ir līdere. Jums ir jāvada šī Eiropa pareizajā virzienā, izlēmīgi, stingri. Jums ir jārāda tai ejamais virziens, es to sagaidu no jums un no visiem komisāriem, ja jūs to nedarīsiet, tad mēs, parlaments, uh, uh, ar pātagu uzšausim jums, bet es ticu, ka jūs dosieties pareizā virzienā. Un tagad Dāvida kungs minūte. Ledu na Evropskou komisi mám značné pochybnosti, bude-li působit v souladu. Eh, tad, tad Eiropas komisijai jaunajai uzsākot savu darbu, man ir tomēr šaubas, vai tā strādās pilsoņu interesēs. E, pilsoņi nobažījušies, nobažījušies, ka tie zaudē savu identitāti, ka tiem tikai jāpilda centralizēti tas norādes. E, ja e, meži deg Brazīlijā vai gaļa tiek transportēta pa visu pasauli Merkusūra nolīguma dēļ, tad cilvēkiem tas nebūt, e, e, nav paprātam. Jūravas kundze, komisāri, vai tā tiešām strādās pie Eiropas vērtībām, kā demokrātijas, brīvības, Bet mēs taču redzam, ka ir attiecībā uz subsīdijām milzīga nevienlīdzība Eiropā. Mēs dzirdam daudz skaistu atrunu, Bet uh, patiesība ir tāda, ka Orvela uh, ļaunie, ļaunās vīzijas īstenojās. Nākamais runātājs. Fonderlains kundze, es jums nepiekrītu daudzos jautājumos. Eiropa federalizējās soli pa solim par supervalsti, un pēc visa tā, ko esam redzējuši, mums nav izdevies jūs pārliecināt, ka Eiropas panākumi ir, ne, eh, ir gūstami tikai tad, ja dalībvalsts būs suverēns. Uh, Bet apvienotā karalists gatavojas izstāties. Un neskatoties uz mūsu uh, pretišķībām, Eiropai nav lielāka drauga par apvienoto karalistu. Jūsu prioritātes - migrācija, ekonomikas jomā, tiesiskuma jomā mēs atzīstam, un apvienotā karalists būs jūsu sabiedrotais, lai jūs sasniegtu šos mērķus šajās jomās. Jums būs jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem, uh, Arī mums, mums būs mūsu attiecības jāstata uz jauniem pamatiem. Apvienotā karaliste vienmēr ir bijusi par brīvo tirdzniecību, tās mērķi ir vienmēr bijuši saskanīgi ar Eiropas mērķiem. Un es Esmu tikai īslaik bijis Eiropas parlamenta deputāts, un man ir bijis prieks e, šeit strīdēties arī ar e, kolēģiem, deputātiem. Es e, ar prieku sadarbojušos ar jums arī nākotnē, strādājot labākas nākotnes vārdā visiem mūsu pilsoņiem. Un tagad pusotra minūte Ranžēla kungam. Thank you, Chair. Uh, senhora Presidente uh, uh designada, Eh, primeiro lugar, deixe-me cumprimentar. Paldies! Es gribētu jūs apsveikt eh, par jūsu runu, programmu, komandu. Arī paldies, ka iedvesmoja cilvēkus. Ļoti daudz cilvēki šajā parlamentā jums uzticis un pretēji Nīderlandes kolēģim jūs varat rēķināties ne tikai ar manu balsi, bet arī ar manu entuziasmu. Mēs nevaram pieņemt tādu budžetu, kas būtu zemāks par iepriekšējo. Mums īpaši ir jāskatās uz kohēzijas politiku. Tas ir milzīgs apdraudējums kohēzijai. Bez kohēzijas nav Eiropas Savienības. Ir arī risks Mums ir jāveic šis taisnīgais pārējais fonds, bet 5 miljārdi eiro no kohēzijas varētu tikt paņemti. Jaunā prioritātēm jābūt jaunam finansējumam, un kohēzijas politiku tas nedrīkst ietekmēt. Visbeidzot, pār Eiropas nākotnes konferenci. Mums ir jābūt apņēmības pilniem, jāiesaista pilsoņi. Uh, un komisija nevar darīt to, ko darīja šeit daži kolēģi. Un tad uh, mums ir jāiesaist šajā konferencē arī pilsoņi. Tas ir ļoti svarīgs solis darbā komisijā un institūcijās, lai mums būtu ļoti veiksmīga šī konference par Eiropas nākotni. Paldies! Tagad pusotra minūte, Marais kungs. Paldies priekšsēdētāji Brītu vēlēšanas. Um, neatbrīvo brītus no komisāra nosūtīšanas uz komisiju, jo tas ir juridisks pienākums un tiešām nožēlojam to, kas ir noticis. Un tad o, uh, mēs, o, uh, jūs nesat juridiski pilnīgi, tas ir fakts. Uh, komisija bija daļa no procesa. Uh, ko esam izveidojuši, un man arī prieks redzēt šeit progresīvos komisārs. Tas bija process, izveidojot jaunu zaļo kursu, taisnīgi pārēju zem oglekļu ekonomiku, strādājošo tiesības, horizontālā diskriminācijas direktīva. Nu, daudz kas ir eh, novēlots, jo bija izaicinājumi, izaicinājumi, kas ir jāpārvar. Tad nu šis process, lai izveidot jūs, uh, Arī tāda bija daļa no mūsu grupas vēlmes izveidot progresīvāku komisiju. Tad mēs balsosim, bet gribu vēl minēt divas lietas, pie kā esmu strādājis pēdējos 20 gadus uh, komisijas priekšsēdētājs kandidāti, par to runāja 39 bojā gājušie smagajā automašīnā un arī simtiem, kas ir gājuši bojā vidusjūrā, arī jo, uh, pēc eh, jūsu stāšanās eh, darbā, jo šis būs pirmais jautājums, kas jums ir jārisina. Tas ir milzīgs izaicinājums jaunai komisijai, jo mm, tā ir sajūta, ka Eiropas Savienība neveic īstenu politiku. Vēlu jums visu labāko, bet tam ir jābūt saskaņā ar mūsu ēs pamat tiesībām, cilvēku tiesībām, cieņu. Uh, par nākotnes izaicinājumiem, tad arī priekšsēdētāji runāja arī par mākslīgo intelektu, runāja par atbildīgiem datiem nākotnē, negribam um, ka to nosaka Ķīna, kur nav noteikuma Eiropas Savienībā jābūt atbildīgai par datiem, inovācijām. Tas ir Eiropas Savienības uzdevums, mazīgs izaicinājums. Un man prieks, ka esmu daļa no šīs Eiropas Savienības, kas ar to var tikt galā. Paldies! Paldies! Uz vienu minūti, Gērens kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka nākamās Eiropas komisijas komisāri ir patiešām augstas raudzes speciālisti. Domāju par uh, savu tautieti Nikolasu Šmitu, kuru kompetenci nevar uh, apšaubīt neviens. Bet man ir jādomā arī par Silviju Gulāru, kam bija uh, arī attiecīgās kvalifikācijas, bet viņa, diemžēl, neizturēja uh, uzklausīšanas kārtas. Uh, Un jāsaka, ka, protams, šīs uzklausīšanas nav uh, nekāda pastaiga atrakciju parkā. Ir jādomā arī par ētiskajām vērtībām, kas ir nepieciešams visiem šiem kandidātiem, bet es domāju, ka neviens tendenciozo un naidīgo Eiropas parlamenta deputātu attieksmi pret viņu neataisno. Un Eh, es arī pat dzirdēju izteikumus We will kill her, mēs viņu tā tad nogalināsim pārnestā nozīmē. Un jāsaka, ja šādi lēmumi tiek pieņemti iepriekš neobjektīvā veidā, mums ir patiešām jādomā, cik taisnīga ir bijusi šī procedūra. Es nevaru pat netiešām pieņemt to, kādā veidā šis lēmums tika pieņemts. Paldies! Paldies, Madison kungs, uz vienu minūti. Entin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl ir eh, neiespējama atbalstīt šo komisijas eh, sastāvu, jo tā pārstāv uh, nepareizu demokrātijas formu. Lajens kundze vispār pat nebija nevienā vēlēšana biļetenā, uh, viņa nepiedalījās Eiropas uh, parlamenta vēlēšanās un netika ievērota arī uh, vadošo kandidātu procedūra. Būtu jau saprotams, ka ja viņu izvirzīt, ja viņa būtu vislabāk kvalificētā kandidāte, bet diemžēl viņa tāda nebija. Vācijas aizsardzības ministrijā uh, viņa ir pazīstama uh, pēc saviem uh, ministras prostenī pavadīt desmitiem gadiem, kā cilvēks, kas ir eh, šo nozari eh, vienkārši nolaidis līdz kliņķim. Un eh, jāsaka, ka nākotnē šajā komisijā izskatījās visai tumšu ēnu pārklāta. Un mums ir tagad jāskatās, kā šī komisija ir pievērsus uzmanību klimata histērijai, bet Eiropas Savienība ir uh, brīvprātīga suverēna valstu organizācija. Tas mums ir jāpatur prātā. Madison kungs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Karas kungs, jūs atbildēsiet? Nē, tomēr tas nebija Karas kungs. Eh, viņš gribēja izteikties brīvajā mikrofonā. Tātad jums nav zilās kartītes procedūras. Zilās kart... Eh, brīvā mikrofona procedūra, tātad pieteikties vairs nav iespējams, jo ir jau ļoti garš saraksts runātāji. Tagad Šoidraus kundze. Paldies! Iepriekšējais runātājs uh, Madisona kungs uh, runāja ļoti asi, bet es domāju, ka. Eh, Lējens kundze ir cienīga kandidāte, tāpat kā viņas komanda. Viņa pieminēja Velvetā uh, eh, samta revolūciju, Vāclavu Havelu. Tas uh, man uh, bija ļoti iepriecinoši. Un es tagad uzstājos kā um, kultūras komitejas koordinātori no ETP grupas. Es ļoti augstu vērtēju to, ka Fonderlajenas kundze. Uh, Gabrielas kundzes portfelī iekļāva arī kultūru, uh, izpēti un izglītību, un arī jāpiemin sports, kas ir ārkārtīgi būtiska joma, lai uzlabotu cilvēku veselību un arī veidotu tādu iekļaujošāku sabiedrību. Padomājiet arī par atbalstu sporta intergrupai, lai mēs varētu sporta sportu kā sabiedrības tādu fenomenu iekļaut arī mūsu darba programmā. Lūdzu, arī uh, trīskāršojiet budžetu Erasmus programmai, jo tā ir programma ar izcilu papildvērtību, kas ļoti daudziem studentiem ir devusi iespēju uh, gūt pieredzi ārpus savas valsts robežām. Tai ir patiešām Eiropas uh, pievienotā vērtība, tā veicina iekļaujošu politiku un mums tādēļ jāpadomā par atbilstošu budžetu tai. Un ir eh, arī eh, jāatbalsta solidaritātes korpus. Tas jaunajai eh, paudzei ir ļoti svarīgi. Kubīlijus kungs uz minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos uzteikt jūs ar jau iepriekš paveikto un ar to, ko jūs vēl vēlties paveikt. Es jums uzticos eh, kā cilvēks cilvēkam, es necentīšos jums tagad dot kaut kādus politiskus padomus, jūs ļoti labi apzināties, kādi ir jūsu pienākumi. Varbūt, ka nākamo piecu gadu laikā būs vēl vairāk izaicinājumu, un jums šī diena liksies vēl ļoti vienkārši atskatoties iepriekš. Un lūdzu, nezaudējiet savu motivāciju, līderes talantu, enerģiju eh, šajos grūtajos laikos. Es eh, Lietuvā biju premjeras krīzes laikos un saprotu, cik eh, tas ir grūts darbs. Jāsaka, ka mēs noteikti būsim jums konstruktīvs partneris eh, un, protams, visai jūsu komandai arī tāds būsim, neskatoties uz mūsu politiskajām uh, nokrāsām. Turpināsim darbu, domājot par Eiropas pilsoņiem un neiesaistoties politiski ideoloģiskās cīņās. Novēl jums veiksmi. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Neļaušu nevienam runāt ilgāk par minūti, lai varētu uzstāties pēc iespējas lielāks runātājs skaits. Un tagad Spirākī kundze uz minūti. Kirija Fonderlajen. Pro... Paldies, Fonderlajenas kundze. Jūs esat uh, jaunās Eiropas komisijas priekšsēdētāji, mēs jums uh, sniedzam atbalstu un arī uh, atbalstām zaļo kursu, kas var būt tāds kā pagrieziena punkts Eiropas Savienības politikā. Mums ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Uh, Un uh, mums ir nepieciešama tāda Eiropa, kas ir līdera pozīcijās arī klimata aizsardzības jomā. Jādomā par uh, emisiju ievērojamu samazināšanu līdz 2050. gadam. Mēs uh, nevaram, protams, atstāt novārtā arī mūsu pilsoņu intereses. Mūsu pilsoņi vēlas pašpaļāvību nākotnē, viņi vēlas saglabāt savas darba vietas, tādēļ ir jābūt arī uh, prioritātei šim uh, godīgās pārējas uh, fondam. Paldies, Borgauts kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Es atbalstīšu visu komisiju lai gan, eh, protams, eh, nepiekrītu pilnīgi eh, visam tās programmā, un arī uh, pilnīgi visi kandidāti man nav simpātiski. Es vēlētos, lai komisija domā arī par šo mm, kopīgo labumu, lai tā strādātu tā vārdā. Mums ir jādomā par lieliem izaicinājumiem - sociālā, zaļā, digitālā pārēja, eh, tas skars mūsu sabiedrību. Un, protams, ir jādomā arī par sociālajām politikām, ir jādomā par iekļaujošu politiku, par tādu politiku, kas nāk par labu visiem. Ir jābūt ilgtspējīgai attīstībai, domājot par kopīgo eh, tehnoloģisko progresu un infrastruktūras uzlabošanu. Neaizmirsīsim arī Rietumbalkānus un daudzpusēju politiku, multilaterālismu un, protams, arī eh, suverenitāti. Nākamais runātājs, jūs teicāt, ka esat par um, apvienotās karalists palikšanu Eiropas Savienībā, tāpat kā es, un līdz ar to desmitiem tūkstošu Britu ar prieku ieklausījās šajos vārdos. Mums ir iespēja veikt demokrātisko kontroli. Es ar lielu prieku šodien balsošu par šo komandu, lai tā var sākt strādāt pie lieliem izaicinājumiem, risinot klimata pārmaiņas, um, tir, tirzniecības cīņas un tā tālāk. Bet es Esmu pat tiešām apbēdināts, ka apvienotā karalista ir pārkāpusi ES noteikums, nemin, nenominējot savu komisāra kandidātu. 27 valstis nosūtīja uz komisiju savus gaišākos prātus, lai tie kalpotu visas Eiropas labā, bet mūsu uh, valdība ir lēmusi, ka Lielbritānijas um, vieta pie uh, sarunu galda paliks tūkša. Tā tad uh, ir šīs skaļās balsis, kas galu galā ir panākušas to, ka apvienotai karalistei nebūs balss. Es ļoti ceru, ka jaunā valdība patiešām kaut ko panāks. Paldies, Tomašičs kundze, uz minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mums šodien ir jābalso par jauno Eiropas komisiju. Mēs uh, redzam, ka tagad tajā nav pilnīgas paritātes paritātes un uh, portfeļu uh, jaunie nosaukumi ir tādi visai maldinoši. Mums ir Jāsaka, ka šai komisijai ir savi trūkumi. Eh, tai bija, eh, tāda bija arī iepriekšējai, bet tā pietiekami labi paveica savu darbu. Lai gan šajā komisijā ir pārstāvētas dažādas politiskās grupas, izskatās, eh, ka tomēr izpildvara nebūs tik pārliecinoša, kā to vēlējās dalību valstis. Fonderlajenes kundze, es par jums balsoju uh, jūsu pragmatisma dēļ, un es ceru, ka jūs mani ļoti drīz pārsteigsiet patīkamā veidā. Paldies, tagad Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Fonderlajenes kundze ņemot vērā jūsu politisko programmu, eh, Eiropas parlaments, eh, kā pilsoņu ievēlēta tieši instance, var jūs atbalstīt. Mums ir jārūpējas par eh, kopīgajām interesēm, vienoto tirgu un eiro, bet, diemžēl, tas daudziem pilsoņiem ir prasījis ļoti augstus upurus. Eiropas eh, Savienības dalība valsts ir atšķirīgas gan pēc to izmēriem, gan pēc uh, ekonomiskās situācijas. Un jāsaka, ka uh, kohēzijas politika, diemžēl, uh, nevienmēr ir nākus par labu visām valstīm, un arī tās augtie pa taupības pasākumi dažas ir skāruši uh, daudz smagāk nekā pārējās. Uh, Mēs arī redzējām, kā tiek sadalīti šie portfeļi, un arī ekstrēma labējās partijas ir saņēmušas pārāk daudz pilnvaru, un tas nozīmēs turpmāku šo spēku hegemoniju Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad uz minūti Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ursula Es jūs atbalstīšu uh, gan personisku, gan politisku apsvērumu dēļ, tāpat kā visu jūsu komandu. Un, uh, um, arī man ir prieks, ka Hogana kungs turpinās strādāt jūsu komandā. Un, uh, Jūs arī uh, panācāt to, ka zaļo politiskā grupa jūs atbalstīja, atbalstīja jūsu kandidatūru, runājot par šo jauno zaļo kursu. Jā, ir varbūt kolēģi, kam nepatīk pilnīgi visas personālijas jūsu komandā. Vai jūs kopīgi ar Timermaņu kungu varētu mainīt šī portfela, portfeļa nosaukumu runājot par paplašinātu klimata stratēģiju Eiropai, jo tā ir patiesā šī portfeļa būtība. Ja mēs šo portfeli nosaukt citā vārdā, tas patiešām labāk atspoguļotu lietas būtību. Paldies, Mārtiņš Kungs, lūdzu. Gādu prezidentu. Senjora prezidenta. Priekšsādātāja Fonderlajens kundze. Mums patiešām ir jāķers pie darba. Mūsu sociāldemokrāta politiskā grupa jūs atbalstīs, jūs uh, ņemāt vērā mūsu priekšlikumus, iekļāvāt tos savā darba programmā, un jūsu komandā arī strādās mūsu tātad sociāldemokrātu gaišākie prāti. Protams, um, visi šie cēlie mērķi paliks tikai tukša skaņa, ja uh, tas viss netiks papildināts ar atbilstošu budžetu. Mums ir jāsāk strādāt, mums ir jāsasniedz nospraustie mērķi, jāpilda pilsoņiem dotie pienākumu. Protams, ASV tagad uh, priecājas, ka mēs nevaram uzsākt darbu ar pilniem apgriezieniem un uh, arī esam atpalikuši digitalizācijas jomā. Mums ir jādomā par labklājības um, izveidošanu Eiropā pilnīgi visiem. Mēs nedrīkstam vairāk kavēties, ir jābūt iniciatīvām. Mēs vēlamies um, kopīgi ar padomu pieņemt visiem par labu nākošu lēmumus. Paldies! Bilbao Barandikas kundze nākošā. Gracias. El Partido Nacionalista Vasco apoya la Comisión Europea. Paldies. Eh, Basku Nacionālistu partija atbalsta eh, to, ka šī komisija ir eh, sieviešu pārstāvniecības ziņā vislīdzsvarotākā. Jā, mums ir nepieciešama komisija, kas balstīta uz vērtībām, mums nepieciešama spēcīga rūpniecības politika, spēcīga, ražotspējīga ražošana. Mums ir nepieciešama integrēta un ilgspējīga mobilitāte, mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu zaļās stratēģijas īstenošanu. Tā tad mums ir jāliek uzsvars uz uh, produktīvu ekonomiku, nevis finanšu ekonomiku. Jānodrošina strādājošo aizsardzība, uh, pieklājīga un pienācīga dzīves un darba apstākļi katram cilvēkam. Mums nepieciešams, lai būtu vienlīdzīgi, vienlīdzīga attieksme pret visiem reģioniem Eiropas Savienībā. Tāpat jānodrošina, lai mums būtu atbilstoši instrumenti pieejami, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskuma principiem. Tas ir viens no demokrātijas pamatu pamatiem. Mums vajag vairāk eh, demokrātijas un uh, mums ir nepieciešama cilvēcīga pieeja. Tāpat jānodrošina, lai mēs strādātu kopā, visi kopā. Paldies! Vārds nākošam runātājam. Paldies. Uh, Vanderlēns kundze. Es balsošu pret jauno komisiju un tās programmu. Es uh, faktiski uzskatu, ka jūsu noteiktie mērķi, uh, saka papadi mūsu kungi, kungs, nav sasniedzams ar uh, budžetu, kas ir tikai 1% no Eiropas Savienības IKP. Tāpat laikā nepiekrītu arī uh, tam, ka ir samazināta budžeta līdzekļi, kas paredzēti kohēzijai, kopējai lauksaimniecības eh, politikai, sociālajiem mērķiem. Tāpat domāju, ka Eiropa ir eh, tādā paralīzes eh, situācijā un nav radusi bēgļu situācijas risinājumu. Salvini un Orbāns ir komisiju turējis kā tādus Eh, ķīlniekus. Mums ir jāstrādā vairāk pret klimatiskajām izmaiņām, jācīnās pret eh, korupciju un caurskatāmības trūkumu šiesmi. Tāpēc eh, mana grupa būs pret jauno komisiju un es aktīvu lomu arī spēlēšu nodrošinot šo pozīciju. Navaks kundze nākošā. Paldies, priekš... Paldies priekšsēdētāji Fonderlajans kundze, es eh, gribēju uh, jūs uzteikt ar to, ka tik labi um, likāt priekšā um, komisijas iecerēto darba programmu. Ir ļoti jauki, ka komisijā ir arī vairākas sievietes komisāres. Jūs nospraudāt pareizās prioritātes un tās arī atbilstoši izcēlāt veselības aprūpe, klimata pārmaiņas, drošība. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski un, protams, mums ir jāpiešķir atbilstoši līdzekļi visām šīm prioritātēm. Tikai tā mēs varēsim sasniegt nospraustos mērķus vienkāršāk un efektīvāk. Vislielāko prieku man eh, radīja tas, eh, ka jūs pirmām kārtām domājat par cilvēkiem. Eiropā visiem ir vienas un tās pašas nepieciešamības - drošība, miers, eh, sadarbība. Tās ir tās vērtības, kas Eiropu ir padarījušas tik varenu. Paldies, Millerkungs, nākošais. Eiropas eh, komisija pagājušajā gadā eh, nāca klajā ar divu direktīvu priekšlikumiem, kas ierosina noteiktu eh, nodokļus pār atsevišķiem digitāliem pakalpojumiem. Tāpat Fonderlajens kundze runāja par taisnīga digitālā nodokļa ieviešanu, un es gribētu jūs atbalstīt un, un, un uzteikt par šādu konsekvenci. Patreizējā darbība Eiropas Savienības padomē liecina par to, ka ir grūti e, ieviest, e, teiksim, šādu likumdošanu, ir grūti to pieņemt, e, jo atsevišķas valsts ir pret. Tajā pat laikā es gribētu jūs mudināt un iedrošināt tomēr neatkāpties no savas nostājas un virzīt šo jautājumu tālāk. Paldies, Bogovičs kungs, tālāk. <clears throat> spoštovana gospa von der Leyen, spoštovana ekipa. Ļoti cienītā Fonder Lajens kundze, es atbalstu jūs un visu jūsu komandu un jāsaka, ka uh, jūs patiešām varēsiet strādāt ar ļoti pieredzējušiem un kvalificētiem ekspertiem. Klimata pārmaiņas, migrācija, digitalizācija, demogrāfija, viss tas ir iekļauts jūsu darba programmā un jūs vēlaties šīs problēmas risināt, piedāvājot jaunas iespējas, jaunas iespējas mūsu vēlētājiem. Un e, tā tad Eiropai ir jāpaliek par kontinentu, kurā cilvēki var dzīvot mierā un labklājībā un e, vēlas pieredzēt tā attīstību. Mēs, es esmu priecīgs arī, ka jūs atbalstāt e, ES paplašināšanos Rietumu Balkānu virzienā. Mums ir jādara viss, lai šīs valstis demokratizētu un lai tās varētu ieviest nepieciešamās reformas, pārvarot mm, regresu. Grapīnī kundze pēdējā runātāja. El apoyo de nuestro grupo. Ai, perdon, perdon, perdon. <laughs> Grapīnī? Grapīnī kundzei vārds. Paldies, doamna președintă, doamna președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisārs eh, priekšsādātājs kandidāts kundze, jāsaka, ka es eh, balsošu par jums, ļoti uzmanīgi uzklausīju, ko jūs teicāt, jums būs jādod daudzas atbildes uz daudziem jautājumiem. Es gribētu, lai jūsu uzsvērtu Eiropas vienotību ir joprojām trīs dalība valsts, kuras nav Schengenas zonā. Es būtu gribējusi, lai jūs sniedzat atbildes par to, uh, kas notiek dažādās negatīvās eh, jomās. Mums nevajadzētu vienkārši paslaucīt lietas eh, zem paklāja. Notiek vardarbība pret bērniem, eh, pret sievietēm, notiek iejaukšanās vēlēšana procesos. Tas viss ir mazinājis uzticību, kāda jums ir bijusi. Jums atkal būs jāatgūst šī uzticība. Šodienas balsojums būs tāds, ka kopīgs balsojums par eh, šīs uzticamības atgūšanu. Paldies, ar priekšsādātāju debats noslēdzam. Paldies visiem par sadarbību. Paldies eh, komisāra, eh, komisijas priekšsādātājs kandidāts kundzei. Un mēs tagad pārtraucam sēdu dažām minūtēm līdz 2012.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 Cienījamie kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas. Prendiamo posto. Innanzitutto vorrei dare eh, Gribētu sveikt Kolēģi, sāksim sēdi. Colleghe e colleghi, innanzitutto abbiamo il piacere di dare il benvenuto. Kolēģi, pirmām kārtām eh, sveicam mūsu vidū eh, Japānas viesus no Japānas eh, parlamenta palātām. Viņi šeit ieradušies uz eh, starp parlamentu tikšanos starp Eiropas parlamentu un Japānas parlamentu locekļiem. Onodēras kungs pārstāv palātas uh, Eh, priekšsēdētājs eh, vāda šo delegāciju. Mēs eh, sirsnīgi sveicam savus viesus Strasbūrā. Tāpat arī klausītāji tribīnēs ir audzēkņi un viņu pasniedzēji, kas ir ieradušies parlamentā, lai iesniegtu savu deklarāciju par planētas tiesībām. Sveicam arī viņus! Pateicamies viņiem un sirsnīgi sveicam jūs visus Eiropas parlamentā. E adesso, e adesso iniziamo. Un tagad sāksim uh, balsošanu. Jaunievēlētās komisijas uh, priekšsēdētājs jaunās komisijas apstiprināšanas balsojumu. Eh, cienījamie kolēģi, eh, pirms divām dienām 13 Francijas eh, karavīri gāja bojā cīnoties pret terorismu notika šī helikoptera avārija, es gribētu aicināt ievērot klusumu minūti un gribu aicinu visus mūsu kolēģus ar klusumu minūti godināt malī bojā gājušos Francijas eh, karavīrus. Vienu mirklīti, saka priekšsēdētājs. Žado kungs, varbūt jūs vakar nebijāt klāt eh, šeit zālē, kad mēs eh, izteicām cieņu šiem bojā gājušiem. Varbūt, ka nebijāt klāt vai nepievērsāt uzmanību, bet šeit mēs jau izteicām savu cieņu pieminot šos bojā gājušos karavīrus. Nē, es nedošu jums vārdu. Un eh, tā kā šīs eh, tomēr ir eh, emocijas, kas skar visu mūsu parlamentu, es gribētu aicināt savā vārdā kolēģus uz šo klusumu minūti. Iniciamo con la votazione. Sāksim uh, balsošanu par uh, jaunievēlējumu komisiju. Uh, pirms balsošanas izteiksies politisko grupu pārstāvi apgrieztā kārtībā. Vispirms Foks kundze, divas minūtes. Cienījamie kolēģi deputāti, būsim godīgi pret mūsu vēlētājiem mājās. Šis process ir viltojums. Kolēģi, mēs tiekam izmantoti kā mākslīga armija, lai mēs automātiski apstiprinātu antidemokrātisku uzspiešanu no varā, no augšas uz leju, no šīs komisijas puses. Šis parlaments ir tikai parlament politiska šarāde, kas tikai dod tādu leģitimitātes eh, ilūziju likumu veidošanas procesā. Mums ir jāglāb sava sirdsapziņa, jānoraida eh, šī viltotā komisija, un patiesība ir tāda, ka, diemžēl, mēs varam tikai pieņemt vai noraidīt eh, šos kandidātus. Mums nav reāla izvēle. Jūs varat nepiekrist, cik gribat, bet es pabeigšu. Uh, Šis gigantiskais eh, afiša Briselē, kas ir ārkārtīgi eh, sliktā gaumē, izstrādāt, un tur ir rakstīts eh, godīgas un brīvas vēlēšanas, un tā cilvēki nosaka tos, kas būs pie varas. Tāda ir šī afiša par Urzulu Fonderlainu, bet tie ir mēli un dezinformācija attiecībā uz komisiju. Fonderlainas kundze nav šīs pozīcijas augstuma līmenī. Viņa tika virzīta uz priekšu kā pēdējā mirkļa kandidāts, kā pēdējais glābiņš. Viņa knapi nonāca šajā pozīcijā, un tagad viņai būs uh, pilnvaras diktēt Eiropas prioritātes. Viņai būs iespēja uzspiest savu darbu kārtību miljoniem pilsoņu, vai nu viņi to vēlas vai nē. Uh, no komisijas ambīcijām, sākot uh, ar šo zaļo kursu, dziļāku monetāro integrāciju vai norād, nozīmējot uh, Džozefu Borelu kā atbildīgo par ārlietu politiku, uh, tāpat iejaucoties valstu suverēnās tiesībās, noteikt savu politiku. Uh, tas viss uh, aplaupa cilvēkus un uh, tas pilnīgi tikai demonstrē komisijas tehnokrātisko dabu. Uh, Paldies, saka priekšsādātājs. Mums, kad būs vispārējās eh, parlamenta vēlēšanas, mēs eh, balsosim, un eh, šis nacionālais populisms Foksas kundze tiek pārtraukta. Bet viņa turpina. Tas nozīmē, ka uh, vēlētāji nosaka politiku. Paldies, tiek pārtraukta uh, Foksas kundze, Obrī kundze. Merci, Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Šodienas balsojums nav kā citi. Tas ir būtisks balsojums, varbūt gadsimta izšķirošais balsojums eh, mūsu eh, lielajiem mērķiem. Pastāv klimata krīze un eh, nevienlīdzības krīze. Mēs skatāmies, ka pēc visām šīm uzklausīšanām konstatējam no ētiskā viedokļa. Trīs eh, kandidātu, kandidāti tika noraidīti, tāpēc ka viņiem eh, nebija eh, nodrošināta finanšu informācijas atbilstība. Bet mēs pozitīvi vērtējam iniciatīvas tiesības parlamentāriešiem, tāpat arī plānu ēku izolācijas stiprināšanai. Jā, pie šīm tēmām tur mēs eh, jūs atbalstīsim, bet eh, visādi citādi jūs eh, šķiet esat iestiguši dogmās, saskaroties ar pašreizējām krīzēm. Kā jūs varat pateikt, ka jums būs zaļais kurs, ja jums ir klimata un tirzniecības politika, kas iet tam pretim, un kā tad ir ar nodokļu paradīzēm un um, humanistisku pieeju, ja mēs noraidam cilvēkus, kas ierodas pie mūsu kontinenta krastiem, un jūs turpinat uh, tādā garā. Jūs nevarat eh, spēlēt, tā teikt, abās pusēs ir būtiski draudi un eh, mums jau ir pagājusi šī trauksmes eh, stadija. Pilsoņu un planēta pelna ko vairāk. Ambiciozs zaļais risinājums nepieciešams, kas veidos darba vietas, mainīs mūsu lauksaimniecības politiku. Jādomā par transportu. Cilvēku un planēta ir pelnījuši fiskālo godīgumu, sodot multinacionālos uzņēmumus, kas nemaksā nodokļus.